kas man palīdzēja sagatavot šo ziņojumu. Un, protams, ka mums ir visiem jābūt klāt, kad tiks pārgriezta patvēruma atbalsta biroja lentīte. Paldies, un tagad mēs beidzam debatas par šo jautājumu. Un es gribētu teikt, ka šīs debatas bija ļoti svarīgas. 14 gadus es pats izmantoju patvērumu meklētāju uh, atbalstu, un es esmu ļoti pateicīgs Francijas, Austrijas un Beļģijas valdībām. Un tur man tika piešķirts patvērums pirms 40 gadiem. Balsojums notiks maijā minisesijas laikā. Un tagad mēs pārējām pie nākamā ziņojuma. Tas ir Kirilova kunga ziņojums vispārīgi noteikumi par Eiropas reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību. Un tagad es gribētu dot vārdu Kirilova kungam, kurš ir referents. Diemžēl viņš nebija, nespēja ierasties Strasbūrā transporta problēmu dēļ. Un tagad es došu vārdu Konstancei Kreilas kundzei, kura runās referenta vietā. Lūdzu, jums ir četras minūtes. Uzstāties Kirilo kunga vietā. Paldies, priekšsādātāja kungs. Man tiešām ir ļoti žēl, ka Kirilo kungs pats nevarēja šeit ierasties un uzstāties. Viņš tiešām ļoti ir eh, smagi strādājis eh, pie šī ziņojuma. Uh, Eh, sastādot tātad ziņojumu par jautājumu, kas eh, reģioniem un pilsoņiem ir ļoti būtisks Eiropas Savienībā. Tāpēc tiešām gribētu eh, lasīt viņa teikto, es tātad pāriešu uz angļu valodu, kas varbūt bulgāru kolēģiem būs dīvaini, ka es nerunāšu bulgāriski, bet nu es runāšu angliski. Tātad ar savu balsi pārstāvēšu Kirlo kungu. Dargie kolēģi, Priekšsādātāja kungs, esmu priecīga, ka šo vakar mums ir iespēja eh, runāt par šo svarīgo regulu un par grozījumiem. Eh, šie ir eh, ļoti būtiski elementi kopīgos pūliņos nacionālā un Eiropas līmenī, lai pārvarētu ekonomiskās krīzes sekas. Tas ir loģisks turpinājums dokumentiem, kurus mēs pieņēmām pagājušajā gadā ka uh, referents par kohēzijas politiku un investīcijām uh, reālajā ekonomikā priekšādātais pārstrauc runātāju. See, the, the... Redziet, uh, tulki man ziņo, ka jums vajadzētu runāt lēnāk, jo pretējā gadījumā jums nav iespējams izsakot jūs teiktajam. Es ļoti atvainojos, saka Krēls kundze, bet man nelikās, ka es runāju tik ātri. Es uh, aicināja padomu un komisiju strādāt pie struktūra fonda noteikumu vienkāršošanas un tādējādi atvieglot pieeju šiem fondiem, uh, tad, kad tie tik ļoti vajadzīgi dalību valstīs. Esmu priecīga, ka parlamenta galvenie ieteikumi tālākai vienkāršošanai ir ņemti vērā. Esmu pārliecināta, ka jaunās pārmaiņas šajā regulā, vienkāršojot uh, eksistējošās procedūras, ir pelnījuši mūsu atbalsts samazināt uh, nevajadzīgu birokrātiju un uh, neskaidrs noteikums veicinās um, mm, caurskatāmību un labāk varēs kontrolēt pārkāpumus. Tas arī nozīmē, ka varēs uzlabot ieviešanu un, un labāk, uh, pareizāk iztērēt Eiropas Savienības līdzekļus. Tikai viens piemērs. 88. panta grozījumu rezultātā dalību valstīm tagad ir lielāks stimuls atklāt pārkāpumus, pirms tos atklāja Eiropas kontrolas institūcijas. Šajā gadījumā dalība valstis nezaudēs uh, šo naudu, bet varēs uh, to izmantot citiem projektiem attiecīgajā programmā. Otra grozījuma grupa attiecas uz finanšu pārvaldības noteikumiem, avans maksājumiem uh, valstīm kuras eh, visvairāk cieši no krīzes, eh, tātad avans maksājumi tiks iz, izmaksāt lielākā apmērā 2010. gadā. Un neapstiprinātie projekti arī šeit ir minēti. Abās pasākumu grupās ir ļoti būtiski grozījumi, jo tas ir labs signāls eh, līdzekļu saņēmējiem, un tie ir arī ļoti praktiski vērtīgi no, nosacījumi. Eh, pretkrīzes pasākumi, ir solidaritātes paušana, būs jauna līdzekļa dalībvalstīm, un tos varēs izmantot, lai izkļūtu no krīzes. Eh, tādējādi varēs vairāku projektu īstenot. Jo īpaši tagad tas ir svarīgi, lai radītu darba vajadzības infrastruktūru un investīcijas veicinātu un pielāgotu uzņēmumus un darba ņēmējus ekonomikas pārmaiņām. Abi veidi pasākumi ir ļoti noderīgi un būs uh, arī vērtīgi, ja tie tiks ieviest pareizajā laikā, bet vēl joprojām nav sniegts galīgais atbalsts. Diemžēl bija milzīga vilcināšanās padomē, jo nevarēja panākt vienošanos. Uh, tai bija jāpieņem šī te regula. Es tiešām ticu, ka šobrīd, kad uh, parlamentam ir līdzvērtīgs pilnvars ar padomi, mēs vairs neatliksim šo ilgi gaidīto pasākumu pieņemšanu un ieviešanu. Tagad savā vārdā gribētu uh, viņam um, mm, referentam pievienoties un pateikties visiem kolēģiem, kas uh, uh strādāja pie šī jautājuma reģionālās attīstības uh, budžeta un citās komitejās, un es domāju, ka tas būs ļoti labs lēmums, uh, kad mēs uh, māja sākumā to pieņemsim plenārsēdē. Paldies! Paldies, Konstance! Tagad vārds komisārkungam. kungam Hāna kungam. Viņu mēs arī šeit sirsnīgi sveicam. Lūdzu, Hāna kungs, jums ir vārds. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Cienītā Krēls kundze, liels paldies par jūsu ziņojumu, un es gribētu jūs lūgt arī Kirilo kungam nodot manus pateicības vārdus, jo es zinu, ka viņš ir izdarījis tiešām būtisku ieguldījumu tajā, ka uh, mēs eh, tik ātri patiesībā esam eh, šajā institūciju eh, sistēmā saņēmuši šo te priekšlikumu par regulas grozījumiem. Tagad varam par to diskutēt un cerams, ka drīzumā parlamentā arī ar plašu vairākumu tas tiks pieņemts, lai šie te nospraustie mērķi pēc iespējas drīzāk varētu tikt sasniegti. Es domāju, ka tas ir labs signāls, ka Starp institūcijām var būt auglīgs dialogs starp padomi, parlamentu un komisiju. Un tas ir arī labs piemērs tam, ka patiešām šī te sadarbība darbojas. Ko tad mēs vēlamies sasniegt ar šiem te jauninājumiem? Pirmkārt, ilgtspējīgu uh, vienkāršošanu noteikumos un īsākā termiņā arī patiešām vēlamies uh, sniegt ieguldījumu uh, un uh, palīdzēt tām dalību valstīm, kas no ekonomikas lejupslīdes uh, visvairāk cieš. Un mēs uh, akceptējam padomas kompromisu priekšlikumu, kas saņem arī parlamenta atbalstu. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai mēs ātri un mērtiecīgi sniegtu palīdzību un īstenot šo programmu. Uh, Šīs iniciatīvas eh, mērķis ir eh, pātrināt programmu īstenošanu un vienkāršot arī eh, to. Un pēc, pavisam nesen mēs saņēmām, tātad mēs prezentējām pirmo stratēģijas ziņojumu un līdz ar to mēs redzam, kas vēl varbūt būtu labāk darāms pirmajā programmēšanas periodā. Un tā praškritiski jāsaka, ka šur un tur uh, tiešām ir bijis tā, ka noteikumi ir bijuši pārāk sarežģīti un tas ir jālabo. Un tagad ar šo te trešo grozījumu vilni šajā programmā, es domāju, tas būs izdevies. Tādējādi mēs arī dosim ieguldījumu krīzes pārvarēšanā. Ko mēs uh, šeit varam darīt? Uh, dažus piemērus gribētu nosaukt. Pirmkārt, uh, vienojot, apvienojot robežvērtības uz 50 miljoniem eiro, nosakot šādu te vienotu līmeni, uh, vienkāršot noteikums operatīvo tātad, darbības programmu īstenošanai. Un, ja tas ir nepieciešams uh, krīzes pārvarēšanā, vai arī, piemēram, uh, varētu veicināt energoefektivitātes pasākums dzīvojamajās ēkās, uh, kas nav uh, attiecināms tikai uz enerģijas taupīšanu, bet var ietekmēt arī citas nozars. Tagadējais, uh, no, tagadējie nosacījumi arī attiecas uz uh, Rumānijas, Ungārijas un trīs Baltijas valstu likviditātes problēmām, un, kā jau teicu, tad tas varētu nodrošināt arī labāku līdzekļu apgūšanu un būs lielāka elastība šie uh, eh, 775 eh, miljoni eiro, kas ir solītie līdzekļi, kas varētu būt kā avāns maksājumi, eh, tie, manuprāt, varētu tiešām panākt to, ka daudz projektu būtu ātrāk realizējami un noslēgumā gribu norādīt jau uz 2009. gadā sniegtajiem 6,2 miljārdiem eiro, kas tika sniegta kā avāns maksājumi. Un tas parāda, ka šie te struktūra fondu līdzekļi sākotnēji un varbūt nākotnē nebija domāti kā uh, steidzama pasākuma krīzes gadījumā, bet tad, kad uh, mēs runājam par lielāku elastību, ja ir šāda iespēja, tad krīzes apstākļos mēs varam šīs iespējas izmantot un tādējādi dot savu ieguldījumu problēmu pārvarēšanā. Paldies un uh, ar nepacietību gaidu mūsu diskusijas. Paldies, komisārkungs. Tagad eh, runātājs sarakstā ir eh, deputāts, kam bija jārunā budžeta komitejas vārdā, bet šo deputātu neredzu godmaņu kungu tātad savā vietā. Tā vismaz izskatās. Balstos kundze gan ir ieradusies, un viņai tagad dosim vārdu uz divām minūtēm. <clears throat> Nodarbinātības komitejas vārā. Prezident. Paldies, priekšsēd. Prezident kungs, kolēģi, komisāra kungs, kā sociālās un nodarbinātības lietas komitejas atzinuma sagatavotāji, es gribētu vispirms uh, klātnēsošam deputātam Kirlovam pateikties par darbu un ieguldījumu eh, attiecībā šiem svarīgiem ziņojumiem. Paldies arī Krēls kundzei, ka viņa mums prezentēja šo ziņojumu. Ierosinātie grozījumi ir vērsti uz šo trīs programmu apgūs vienkāršošanu. Tad sociālo kohēzijas un reģionāla fondu tas arī ir nepieciešams, un tas novadīs pie tā, ka līdzekļi var tikt ātrāk uh, novirzīti saņēmējiem vairāk nekā 20 miljonu. Bezdarbnieku mums ir tātad četri vairāk nekā pirms gadu vēl, Šādā situācijā it īpaši jāpiegriež e, e, vērš puls kohēzijas e, fonda labākai apgūšanai, jo tā ir galvenā palīdzība īpaši MVU uzņēmumiem. MVU ir Eiropas tautsaimniecības dzinējs spēks, ilgspējīgas attīstības dzinējs spēks, kvalitatīvu darbvietu radītājs, tāpēc ir jāvienkāršo un jāpadara skaidrāk noteikumi eh, kohezijas fondu apguvēji. Tas pozitīvi ietekmēs programmu implementāciju, eh, no kā iegūs arī nacionāls, reģionāls un lokāls iestādes, kas varēs mazāk birokrātiski rīkoties un elstīgāk turpmāk. Tādējādi eh, stāties pretīm jauniem izaicinājumiem. Paldies Bārštaškundzei. Tagad dosim vārdu politisko grupu vārdā runājošiem. Sešas grupas ir lūgušas izteikties. Piec reiz mums būs sieviete, kas pārstāvēs politisko grupu, bet pat labā neredz Okunī kundzi. Acīm redzot, nav viņa, viņas klāt, bet EPP vārdā eh, runās Fols kundze. Paldies, eh, eh, priekšsēd Hāna kungs, kolēģi. Jau mēnešiem mēs strādājam koleģiāli un konstruktīvi ar referendu Kirlau kungu. Par to es viņam personīgi gribētu izteikt pateicību šajā brīdī. Es gribētu uzsvērt, cik kvalitatīvu darbu veidu kolēģis Kirlovs sadarbība ar padomu un īpaši ar Spānijas prezentūru ir bijusi ļoti laba. Šovakar mēs diskutējam par regulu kas skars un ko gaida tūkstošiem nodarbināto ar lielu nepacietību. Esmu pārliecināta, ka reģionāla politika ir tā, no kuras visvairāk iegūst cilvēki savās dzīves vietās, jo tā sniedz konkrētu palīdzību saulaicīgi, ko sniedz Eiropas paldi, pa, Savienība. Bieži šī politika tiek uztverta kā pārliek sarežģīta uh, par daudz birokratizēta, bet šeit tātad mēs šos noteikumus gribam vienkāršot. Mūsu iedzīvotāji bauda dažādo fondu atbalstu, un mums ir jāiedarbina šie fondi tā, lai tautsēmniecību stimulētu, e, jo mēs visi ciešam no ekonomiskās un sociālās krīzes. Es gribētu vēl par dažiem punktiem atsevišķi runāt būs lielāka elastība un lielāka solidaritāte Eiropā. Lielāka elastība tādēļ, ka mēs esam vienkāršojuši fondu apgūvu, tas arī bija nepieciešams. Saņēmēji varēs elastīgāk saņemt e, līdzekļus, būs mazāk kontrols. Bet šie pasākumi ir krīzes īpašās situācijas pasākumi. Komisārs pat runāja, Krēns kundze arī par to runāja Mājā būs balsojums par to parlamentā. Un ar šo regulu no tā iegūst e, tātad e, e, līdzekļu saimēji. Tas ir solis pēc avīzēm, bet mums paliek daudz darmā. Paldies Okunī kundzei. Tagad es un D grupas vārdā divas minūtes Kādenbahas kundze runās. Paldies, priekšsēžu kungs, komisāra Hānkungu, godātie kolēģi komisāra kungs laikam sniedz mums labu kopsavilkumu par to, kas tad šovakar ir uz spēles, mums ir jāpalīdz steidzami un mērķiecīgi. Eh, šo programmu implementācija ir jāpātrina. Un eh, struktūra fonda pamat regulas trešai grozīšanai ir jābūt tieši šādi mērķi, tāds arī noticis. Uh, E, jāatvieglo, jāpātrina fondu apgūvu. Mēs jau esam gūši pieredzi, ka tieši struktūra fondi ir devuši būtisku ieguldījumu, lai reģionos e, celt dzīves līmeni, radītu jaunas darbvietas un rastu iespējas nākotnē. Tieši šeit arī ir vajadzīga es solidaritāte, lai šajā brīdī e, kā krīzes ugunsdzēsēji darbotos, kā jau sacīt. Eh, eh, mums tagad ir tiešām vajadzīga elstība un solidaritāte. Prekrīzes pasākumi eh, ir šīs solidaritātes apliecinājumu, un mums ir vajadzīga elastīgāk pieeja avans maksājumiem, lai šie projekti rās to tiešām darbvietas un celdzīves līmeņi. Kā jau referenta kungs vai, pareizāk sakot, Krēls kundz viņa vārdā šovakar pieminēja, līdz šim ir bijis gandrīz nepiedodam e, šīs regulas pieņemšanas e, novēlošanās. Tieši tādēļ turpmāk kohēzijas politikai vajadzētu tikt veidotai tā, e, ka procedurāli un tehniskie aspekti nebūtu šķērslis steidzīgai un efektīvai reģionāls politikas implementācijai. Tādēļ es atbalstu mūsu referenta prasības, ka uh, grozumiem ir jāstājas spēkā ātri, nekavējoties, ir arī jāsniedz atbalsts e, šiem e, mūsu iedzīvotājiem. Paldies, Kādenbachs kundze, tagad liberāļu vārdā. E, manā sarakstā ir Manesku kundze, bet es neredzu Manesku kundzi. Viņas vietā laikam tiešām viņas te nav. Tādēļ dosim vārdu zaļo pārstāvē Elizabetei Šrēterei. Dosim viņai 3,5 minūtes. Paldies, priekšsēžkungs, dārgie kolēģi, komisāra kungs. Runāsim skaidru valodu. Vienkāršošanas pasākumu, kurus jūs visi tik ļoti slavējiet, nodīs pie tā, ka milzīgas uh, eh, eh, akritums atdzināšanas iekārts un uh, eh, notekūduņu pasākumu uh, 25 miljonu, eh, nevis kā līdz šim eh, apjomā būs jāapstiprina komisijā, bet tikai 50 miljonu eh, apjomā. Tas nozīmē, ka projekti, kas ir mazāk par 50 miljoniem, komisija arī nepārbauda vairs ieguvumu un izmaksa analīzi, un varbūt šāda analīze arī nemaz vairs netiks izdarīta atšķirībā no līdzinējās prakses. Arī vairs netiks pārbaudīts, vai šie projekti atbilst ES likumdošanai vides likumdošanas jomā vai neatbilst. Dažkārt tie ir kreditfinansēti projekti, netiek arī pārbaudīts, vai tas vispār ir saprātīgi tik liels kredīt uh, slogu uzlikt uh, es iedzīvotājiem un kādu ieguvumu reāli tā dos iedzīvotājiem bankām, protams, tas ir e, ļoti gards kumos, jo viņas projektu darbības e, pirmajos gados it īpaši var labi nopelnīt no procentiem. Tādēļ Eh, pagātnē jau ir pierādījies, ka šie lielie projekti ir jāuzraug ļoti rūpīgi. Mēs zaļie uzskatām, ka lielo projektu uzraudzība ir jāpastiprina nevis, kā šajā priekšlikumā jāvājina. Tādēļ mēs esam pret eh, šīs virsējās robežas, pārbaudas robežas sliekšņa eh, pacelšanu šeit nedrīkst būt nekādas slepenības struktūra fonda regula joprojām e, tās ir tāds vaims, ka e, finansētiem lielprojektiem tikai 5 gadi ir jādarbojas no investīciju brīža. Tādēļ mēs zaļie jau regulas pieņemšanas brīdī prasījām 10 gadu termiņu, lai nodrošinātu um, e, ilgspējību attiecībā uz šīm investīcijām ilgspējīgi nav vairs nodrošināta eh, arī tāda, ja projektu uh, uh, izpildītāji um, saņem projektu līdzekļus, bet pēc 5 gadu termiņu vienkārši pazūd. Nokijas gadījums Zimērēn Vestfalē parādīja, uh, kāds uh, kaitums tiek nodarīts, ja šīs tās sauktais uh, subsīdija uh, Uh, hoppings, uh, uh, lēkšana no subsīdijas uz subsīdiju, um, tiek izplatīta šī nelabā praksa. Tādēļ mēs zaļie iebilstam pret to, ka investīcijas plašā apjomā tiek piešķirts bez pārbaudes attiecībā uz to ilgspējību, un šādi līdzekļi tiek šķirtšķēdēt lielā apmērā. Uh, Tas ir bezatbildīgi pretim Eiropas nodokļu maksātājiem. Tādēļ mēs neatbalstam to. Ja mūsu grozījumi netiks atbalstīti, tad mēs nevaram arī atbalstīt eh, ziņojumu. Mēs arī prasāsim uh, uh, personāla balsojumu, lai vēlāk varētu parādīt, kāds balsojums ir bijis, ja iedzīvotāji mums uh, sūdzēsies, ka nauda tiek uh, šķērdēta. Paldies, Šrieters kundze. Tagad Fan Nistelroja kungs ir pacēlis zilo kartīti, nezinu. Vai jūs te tikai spēlējaties ar zilo kartīti? Jo vēl jau ir arī kolēģi, kas mūsu reglamentu nepazīst. Patiesībā zilo kartīti mēs paceļam brīvā mikrofona procedūru, bet jūs labi pazīstiet. Uh, Eh, tātad tā uzskačie kolēģi, bet jūs labi pārziniet mūsu reglamentu. Eh, jūs gribat uzdot jautājumu šeit, es kundzei. Vai jūs atzīstiet šeit, es kundze, vai jūs pieļaujat, ka Nistadārā kungs jums uzdod jautājumu? Oh, Jā, priekšsādātāja kungs, man ir jautājums šeit, es kundzei. Jūsu analīzē viņi bija tam visam ļoti negatīvi, un tāpēc jautājums, vai tad uh, tas nebija tieši tāpēc, ka šie uh, regulējums, šis regulējums bija tik decentralizēts, uh, ka tāpēc radās uh, problēmas un uh, ka līdzfinansējums vai tas viss uh, nerada šo te negatīvo tēlu valstīs. Citu iemeslu taču nav, kāpēc norādīju šo priekšlikumu. Paldies, Van Nistelroja kungs. Šeters kundze, vai jūs gribētu īsi atbildēt? Jā, paldies, priekšsādētāji. Es labprāt uz to atbildēšu. Šeit ir runa par milzīgiem projektiem, kur uh, investīcijas šeit tiek vienkāršotas. Tātad līdz 50 miljoniem eiro investīcijās uh, līdz šim šie projekti tika pārbaudīti, jo mums ir atbildība par šiem nodokļu maksātāju līdzekļiem, un es uzskatu, ka uh, tā tam būtu arī jāpaliek attiecībā uz lieliem projektiem, jo mums ir šāda pieredze, ka tiek uzsāktas milzīgas investīcijas, un beigu beigās pilsoņiem par to visu ir jāmaksā. Paldies, kolēģi! Tagad eh, Vlašaka kungam būtu jādod vārds, došu viņam vārdu ECR grupas vārdā. Vai viņš ir zālē? Dámy a pánové, debatujeme zde kompromisní návrh změny nařízení. Komisārs kungs, mēs apspriežam svarīgu regulas priekšlikumu, lai vienkāršotu piekļuvi Eiropas fondiem. Šis ir mūsu kopējais mērķis Un tāpēc mums šis mērķis ir jāatcerās, kad mēs uh, apspriežam kohēzijas politiku pēc 2014. gada. Ierosinātie grozījumi ir saistīti lielākoties ar lieliem projektiem infrastruktūrās un citās jomās un energoefektivitātei un uh, atjaunīgās enerģijas lietošanu. Šis kompromiss uh, grozījums neietver revolucionāras izmaiņas šajos fondos. Mēs nevaram ieviest neko tam līdzīgu. Mēs tikai grozīja, grozām, jeb mainām esošo sistēmu. Tiek panākts kompromiss, un tieši tāpēc es gribētu jūs informēt, ka es atbalstīju deklarāciju, ko iesniedza Ungārija, kas gribētu izmantot uh, finanšu inženieriju kohēzijas fondos, atjaunīgās enerģijas jomā un energoefektivitātes veicināšanai. Man nepatīk pasākumi ar atpakaļejošu datumu, kas ir saistīti ar uh, saistību atcelšanu. Subsīdijas ir jāapstiprina 2010. gadā, bet faktiski visus fondus jāsūta atpakaļ budžetā līdz 2009. gadam. Mums ir jānoskaidro šī likumdošanas priekšlikuma visas detaļas. Kompromiss ir pamāts, tieši tāpēc mums arī ir jābeidz debates. Manuprāt, svarīgi ir tas, ka mums jāvienkāršo Eiropas fondi, ko mēs apstiprinām šeit Strasbūrā. Tie ir jāpiemēro realitātei, jeb reālai situācijai dalību valstīs. Mums ir jāstrādā arī reģionos Čehijas reģionālās attīstības ministrija apstiprināja likumdošanas grozījumus, ar kurām, ar kuru tiek iegūt nauda no šiem fondiem. Tiek runāts par procedūrām, finanšu pārvaldību, kontroles sistēmām un neatbilstībām. Paldies! Paldies, Vlasaka kungs! Tagad mēs noslēdzam runātāju uzstāšanos no politiskajām grupām. Ernstas kundze, paldies priekšsādātāji. Es arī aizstāju zināmā mērā savus kolēģus un gribētu izteikt dažas piezīmes. Pirmkārt, vienkāršošana struktūra fondu izmantošanā, to mēs atbalstām. Noteikti ir arī e, citi veidi, par kuriem jādomā kritiski, kurus nosauc arī Šrēters kundze, bet es domāju, ka uz to vien mēs nevaram atsaukties, un mēs atbalstām šo vienkāršošanu. Un mēs uzskatām, ka šī regula ir steidzami jāīsteno, nekavējoties. Pārāk daudz laika jau ir nokavēts. Un tomēr gribētu teikt, ka kompromiss nav tāds, kā mēs to bijām iedomājušies. Kā zinām, tad komisija iesniedza citu priekšlikumu par uh, vienreizēju 100% eh, atmaksu, eh, lai veicinātu darba tirgus pasākums. Tas eh, neguva atbalstu dažādu iemeslu dēļ, Regija komitejā par to tika gar un plaši diskutēts. Tad mums jāuzdod sev jautājums, vai mēs esam pietiekami darījuši, lai īstenot to, ko komisija 2009. gada 3. jūnijā nosauca savā paziņojumā, kopīgas apņemšanās nodarbinātības jomā, tā lai cīnītos pret krīzi. Mērķis bija, un par to mēs arī šodien šeit runājam, izmantot labāk struktūru fondus krīzes pārvarēšanā. Tātad um, padarīt tos labāk izmantojums. Un sociālā fonda instrumenti ir ļoti būtiski, lai cīnītos pret krīzi arī nodarbinātības jomā. Uh, Ja mēs raugāmies uz Eiropu, tad mēs konstatējam, ka krīzes ietekme uz nodarbinātību ir tiešām būtiska un graujoša dalība valstīs, un šeit steidzam ir jārīkojas. Bezdarbs ir strauji pieaudzis ne tikai piecās, bet visās Eiropas Savienības dalība valstīs, ja mēs tā rūpīgāk paraugāmies. Un nākotnē neatkarīgi no krīzes, bezdarbs arī būs ļoti aktuāls jautājums. Mums Eiropā ir aizvien augošs bezdarba procents, pat neatkarīgi no krīzes. Piedāvātais alternatīvais komisijas priekšlikums noteikti ir būtisks solis uz priekšu, to mēs atbalstām, jo vismaz piecas valstis saņems atbalstu, kas ir būtisks. Uh, proti tās valstis, kuru IKP ir samazinājies par vairāk kā 10% salīdzinām ar 2008. gadu. Viņi varēs saņemt avans maksājumus no sociālā fonda un kohēzijas fonda, bet mēs, protams, vēlamies vairāk, jūs zināt, kāda ir mūsu komitejas pozīcija. Līdz ar to šeit. Eh, mēs eh, daudz ko vērtējam pozitīvi, bet ne viss ir sasniegts, bet nu, arī šāds solis uz priekšu ir pozitīvi vērtējams. Paldies, Ārstas kundze. Es eh, redzu, ka Šroters kundze gribētu uzdot jautājumu, vai tā ir. Tā tas ir, Ernstas kundze. Vai jūs pieņemsiet Šroters kundzes jautājumu? Labi, tad eh, Šroters kundze jūs varat uzdot jautājumu Ernstas kundzei, bet lūdzu izsakieties īsi, kā to paredz arī reglaments. Ja, dank. Paldies, priekšsēdētāji. Vienīgais jautājums ir, kāpēc jūsu politiskā grupa Ēnstas kundze neiesniedz šeit plenārsēdē nevienu grozījumu. Tāda iespēja taču bija, lai sākotnējies komisijas priekšlikums uh, varētu tikt iesniegts atkal un lai 100% finansējumu no uh, sociālā fonda varētu atkal būt saruna temats ar padomu. Paldies, kolēģi! Ernstas kundze, lūdzu jūsu atbildi. Jā, Šreters kundze, mēs eh, novērtējam, ka mūsu iespējas ir ierobežotas, līdz ar to mēs neiestiedzām šādu grozījumu bet droši vien, ka kolēģis tā arī domāju, kad es raudzījos uz uh, komisijas iniciatīvas, man tā, tā ļoti iepriecināja, bet uh, galu galā pēc garām diskusijām man nācās uh, piekāpties. Es, protams, biju vēlējusies vairāk, kā jau teicu, labprāt būtu arī iesnieguši šādu grozījumu, bet ja mēs paraugāmies, kādas ir izredzes, tad mēs varam jau paredzēt, kā tas viss beigsies. Līdz ar to politiskā grupa neiesniedz grozījumu. Paldies, kolēģi! Tagad eh, uzstāsies runātāji savā vārdā. Un divas minūtes vēl nestrēju konam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēd. Neparastos laikos ir vajadzīgi neparasti pasākumi, un tā du vēlmi arī ir izteicis parlaments jau sen. Vienkāršo procedūras, lai panākt ātrus rezultātus Kas ir uz spēles? Darbvietu saglabāšana vai jaunu darbvietu radīšana? Šodien esam saņēmuši jaunākos datus par kohēzijas politikas veikumu. 1,4 miljonu jaunu darbvietu pagājušajā periodā. Šī nauda tagad var tikt tērēta ne tikai lielos, arī mazos projektos, efektīvāk, ātrāk attiecībā uz ekoloģiju, pilsētu, vidas attīstību šeit. Uh, tiek panākts labas lietas. Viena lieta, ko parlaments neatbilstīja, proti līdzfinansējumu prasības atcelšana, jo eh, tas skar šo sistēmu pamatus. Ir taču tieši decentralizētās iestādes, kas piedalās šajos pilsētu attīstības un reģionu attīstības projektos. Un vēl viens ir projekts, ko, punkts, ko mēs ne, nepiekritām, ka uh, uh, maksājumiem termiņš ir vairs ne divi, bet trīs gadi. Ir līdzfinansējums un, ja reiz ir aizkavēšanās, tad tomēr ir saprātīgi šo projektu turpināt, jo līdzekļi neiet zudumā reģionā, kuram, kam tie bija paredzēti. Tādēļ man jautājums Hāna kungam, vai pēc šī labā piemēra viņš nevarētu vēl arī dot citu labu piemēru, ja jau Vai mēs to nevarētu arī atpakaļoši attiecināt uz 2008.9. gadu? Tas arī ir solidaritāts jautājums. Ir valsts, kas sociālo fondu vispār neizmanto. 30-40% paliek neizmantoti. Šie līdzekļi iet zudumā. Šie līdzekļi taču varētu tikt izmantoti citur. Šādu solidaritāti, diemžēl, mēs šeit neredzējām. Visādi citādi esmu pozitīvi noskaņots, ir pagājis laiks, bet es domāju, ka tomēr ir jāsaglabā līdzsvars starp padomu uh, parlamentu un komisiju. Paldies, eh, kolēģi! Tagad būtu kārta runāt Bereses kundzei, bet viņu neredz eh, zālē. Zālē redzu Gallagher kungu. Dosim viņam vārdu divas minūtes. Uh, Astoņpadsmit miljārdi eiro man valsts ir kopš 1973. gada saņemts no struktūras un kohezijas fondiem, un tas ir devis būtiski ieguldījumu īrijas ekonomiskajā attīstībā. Eiropas sociālais fonds it īpaši ir bijis mums ļoti nozīmīgs cīnoties pret bezdarbu mūsu valstī un Eiropā kopumā. Kopš tātad ir, ir iestājusies 1973. gadā Eiropas Savienībā vairāk nekā 7 miljārdi ir saņemti no Eiropas sociālā fonda Un tas ir palīdzījis mums cīnīties pret uh, eh, ilgtermiņu eh, jauniešu bezdarbu un bezdarbu problēmu kopumā. 2007. līdz 2013. gadām Eiropas Savienība nodrošina 375 miljonus īrijai Eiropas sociālā fonda ietvaros. Kopīgais programmas budžets ir 1,6 miljārdi. Šī līdzekļa tiek izmantot, lai apmācītu bezdarbniekus, invalīdus, eh, cilvēkiem, kas ir priekšlaicīgi pametuši skolu un citiem, kam tie ir īpaši vajadzīgi. Mēs dzīvojam globalizācijas laikmetā, lai eh, status pretīm eh, globalizācijas izaicinājumiem. Īrijā, Eiropas sociālais fonds īrijā arī atbalsta mūžilgo izglītību kas var tikt pielāgota globalizētā darbības prasībām. Patreizajā finanšu ekonomiskā krīze ir pierādījusi, ka šīs eh, ļoti svarīgais Eiropas sociāls fonds arī turpmāk ir vajadzīgs. Paldies, kolēģi! Pusotra minūte tagad tiks dota Svinbērns kundzei lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji! Šim ziņojumam ir labs mērķis, lai palīdzētu dalību valstīm, kas cietušas eh, krīzes laikā, piešķirot Eiropas finansējumu. Šis, šie fondi palīdzēs uh, risināt dažādas pro problēmas. Protams, tiek noteikti arī zināmi griezti jeb robežu vērtības ar šādiem projektiem. 10% dalībvalstis uh, ir cietušas šīs krīzes laikā. Dalībvalstīm ir daudz, kas uh, jādara, lai atjaunotu valstu finansējumu. Un šie fondi nerisina visus jautājumus. Dalībvalstīm nav jānodrošina līdzfinansējums uh, dažādos projektos. Protams, ka attiecīgi netiek uzskaitīta arī nauda, kas tiek izlietota projektu laikā. Dalība valsts ir izrādījuši savu interesi un raugās, lai to nauda tiktu attiecīgi izmantota. Mums ir jānodrošina, lai līdzfinansējuma um, mm, projekti tiktu attiecīgi pārbaudīti. Mums varētu nepietikt naudas, lai finansētu projektus no Eiropas Savienības fondiem. Dažas jaunās dalībvalsts ir nabadzīgākas nekā vecās, un tām ir nepieciešams lielāks atbalsts. Uh, Velsas reģionā IKP līmenis ir ļoti zems, un es ceru, ka ekonomiskā situācija uzlabosies. Ir Un es ceru, ka nākotnē mēs kvalificēsimies arī uh, fondu saņemšanai. Paldies! Un tagad vārds Kovačevska kungam divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Es gribētu apsveikt Kirilova kungu par sagatavoto ziņojumu. Es atbalstu Katru soli, kas garantē un veicina Eiropas solidaritātes fonda izmantošanu. Eiropas Savienība nevar uh, atļauties pakļauties uh, vulkānām, kas apdraud viņu centienus un cerības. Mēs, protams, saskaramies ar grūtībām, lai apgūtu struktūra fondus un sociālo fondu. Mēs nedrīkstam apskatīt šo jautājumu tikai krīzes aspektā. Šis ir ilgtermiņa jautājums. Mums ir jāparaugās arī uz to, ko ierosina komisija un parlaments. Gala saņēmēji varēs justies labāk pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Es gribētu uzsvērt grozījumu, kas ilgākā laikā ļaus izmantot naudu, kas bija piešķirta 2007. gadā. Tas dos iespēju valstim, kurām ir lēna līdzekļa apgūšana, piemēram, kā Bulgārijai, mm, atgūt līdzekļus, ko tās ir zaudējušas. Es gribu vērsties pie uh, visām dalību valstīm izmantot šo otro iespēju. Es esmu pārliecināts par to, ka ziņojums ir labs. Ir svarīgi vienkāršot uh, dažādas procedūras, un šajā ziņā šis ziņojums ir spēris soli atpakaļ. Dažādu noteikumu pārskatīšana varētu būt instruments, kas nodrošina pāredzamību un varētu arī norādīt to, ka dalībvalstīm ir jādod tādi uzdevumi, ko tās var īstenot. Protams, ka ekonomiskais un sociālais klimats eh, kļūs līdzsvarotāks Eiropas Savienībā. Paldies, paldies, kolēģi! Tagad vārds Tabadži kungam, pusotra minūti. Paldies! Eiropas Savienība ir saskārusies ar ekonomisko krīzi, un to kritizē par to, ka tai nav izdevies attiecīgi rēģēt uz šo krīzes situāciju. Šis ziņojums ilustrē faktu, ka Eiropas Savienība tomēr var reaģēt uz šiem izaicinājumiem. Es nesaprotu tos kolēģus, kuri saka, ka vienkāršošana uh, tomēr nerisinās visus jautājumus. Es tam nevaru piekrist. Kohēzijas politika ietver arī stingru kontrolas mehānismu. Tika runāts arī par solidaritātes trūkumu, ne tīpaši attiecībā uz Ungāriju. Šos fondus ir jāizmanto pareizi. Un tas, kas tika minēts par mūsu valsti, nav tiesa. Mums ir nepieciešama kohēzijas politika Un man ir prieks šeit arī redzēt divus komisārus. Barozu kungs savā pirmajā dokumentā maz minēja kohēzijas politikas. Šīs ir ļoti svarīgas kopienas politikas, kas nepieciešamas izaugsmēji darba vietu radīšanai un Eiropas Savienības jauno mērķu sasniegšanai 2020. gadā. Kohēzijas politika ir jāstiprina. Paldies! Matula kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, godētie kolēģi. Ņemot vērā visus uh, iesniegtos grozījumus dažādiem tiesību aktiem, lai risinātu krīzes jautājumus, jāsaka, ka joprojām ir negatīva ietekme uz nodarbinātību un citām jomām. Dalībvalsts ekonomika arī ir negatīvi ietekmēta, un tieši tāpēc ir grūti atrast finansējumu un efektīvi uh, Mm, ievies dažādas projekts. Tieši tāpēc kohēzijas politika ir ārkārtīgi svarīgs elements, kas palīdz un atbalsta ekonomiku. Izmantojot vairāk nekā 300 miljārdu dolāru, piedodiet, eiro līdz 2016. gadām. Šo līdzekļu plūsma uz dalību valstīm ir jāpalielina. Svarīgi ir finansēt svarīgus projektus, izmantojot dažādas programmas. Pro Un tas attiec uz projektiem, kas attiec uz vairāk nekā vienu reģionu. Es gribu apsveikt referentu par paveikto darbu. Mēs jau ilgi gaidījām šo ziņojumu un, protams, ka Laiks ir nepieciešams, lai sagatavotu ziņojumu. Prioritātes ir skaidrāk jānosaka, lai izvairītos no situācijām, kad pozitīvas pasākumus ir ilgi jāievieš, ir jāvienkāršo birokrātija, lai varētu vieglāk šos līdzekļus apgūt. Dažās dalību valsts, piemēram, Rumānija, saskars ar lielām problēmām un šis vulkāns, vulkāna izvirdums arī ir ietekmējis mūsu ekonomiku. Cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai mums būtu nepieciešama rīcības spēja, lai mēs varētu attiecīgi reaģēt? Mums ir ātri jāpieķem svarīgi jautājumi. Paldies! Un minūtu imedio, la senjora. Paldies, godātie kolēģi, tagad Smolokovs kundze. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Paldies, pana Kirilova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 a quienes estamos escuchando en inglés. Eh, ¿Puede usted volver a, puede usted, señora, puede usted volver a, a con, con el hilo de su intervención? Tātad tikko bija eh, tūkošanas problēma, tehniska problēma, vienu mirklīti, vai jūs lūdzu varētu sākt no sākuma, Smolkovs kundze? Nebija pieejams tulkojums. Tātad lūdzu sāciet no sākuma. Es ceru, ka eh, tehniskā problēma ir atrisināta. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu lēnāk. Sākumā gribētu pateikties eh, referentam Kirilau kungam. Ir tikai uh, atbilstoši, ka mēs reaģējam uz uh, ekonomikas krīzi un ka Eiropas institūcijas ir piekritušas vienkāršot finansēšanas uh, noteikumus, lai finansētu reģionālās attīstības projektus. Un ir arī vienkāršoti noteikumi, lai izmantot struktūra fondu līdzekļus. Un mēs dzirdam, ka uh, arī ir, eh, tiks pagarināti šo fondu izmantošanas termiņi, kā tas bija jau 2007. gadā, lai dalībvalsts varētu ilgāk izmantot šos līdzekļus. Um, dalībvalstis, kas visvairāk ir cietuši no ekonomikas krīzes, sagaida, eh, tātad gaida ar nepacietību šos noteikumus, kurus mēs apspriežam. Uh, Pagājušā gada jūlijā komisija nāca klājā ar pirmo priekšlikumu. Lēmums tiks pieņemts maijā. Un likumdošanas process tātad ir aizņēmis deviņus mēnešus. Varbūt tiešām uh, ir vērts padomāt arī par likumdošanas procesa saīsnāšanu un vienkāršošanu attiecīgos gadījumos, piemēram, ja runa par krīzi, nabadzību, um, bezdarbu un uh, reģionālajām atšķirībām. Uh, tie visi ir gadījumi, kur mums jārīkojas ātrāk un dinamiskāk. Būs sarežģīti izskaidrot tiem cilvēkiem, kur ir bez darba, ka mums ir vajadzīgi deviņi mēneši, lai pieņemtu likumdošanu, kas uh, varētu viņiem palīdzēt šajā situācijā. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad mums vēl ir viens runātājs šajā runātāju kārtā, kur uzstāsies savā vārdā Grunīkundze. Divas minūtes, lūdzu. Čer kolēģi. Paldies, priekšsādātāji, godātais komisāra kungs, godātie kolēģi. Mēs esam visi viensprātis, ka e, ļoti pozitīvi ir vērtējami vienkošojumi struktūra fonda izmantošanas noteikumos, kā tas ir pieteikts, e, tātad paredzēts Kirilov kunga ziņojumā. Uh, Es tomēr pati esmu nedaudz vīlusies, ka šī procedūra ir tā ievilkusies. Uh, jau kopš 2009. gada uh, vidus mēs uh, gaidām šo te komisijas priekšlikumu. Komitejai bija vajadzīgi seši mēneši, lai vienotos, un tas arī nav pieņemami. Runājot par sarunām starp uh, parlamentu un padomi, tas, protams, ilgst uh, ļoti ilgi, bet mēs taču nevaram to uh, cilvēkiem izskaidrot. Parlaments arī daudz piekāpās padomē patiesībā, lai vispār noslēgtu šo procedūru, un tomēr es esmu vīlu, vīlusies, jo mums ir vajadzīga tāda Eiropas Savienība, kas var ātri un efektīvi rīkoties un kaut ko panākt reāli bet mums tagad jāraugās uz priekšu. Ir piedāvāti vienkāršošanas noteik pasākumi noteikumos, eh, lai labāk rīkotos krīzes apstākļos, bet mums ir jārīkojas vēl ambiciozāk. Runājot par 2007. līdz 2013. gadu, mēs eh, varētu eh, sasniegt vēl vairāk, ja rīkotos ātrāk. Uh, runājot par 14. līdz 20. gadu, eh, par šo plānošanas periodu, es gribētu aicināt parlamentam rīkoties vēl aktīvāk, vienkāršot vēl vairāk noteikums, lai varētu labāk izmantot struktūra fondus. Paldies, Grunī kundze. Tagad eh, brīvā mikrofona procedūra kurš vēlētos izteikties. Četri runātāji ir pieteikušies katram vienu minūti. Silvestris kungs, kungs pirmais. Jā, paldies priekšsādātāji. Es arī gribētu pievienoties tiem, kuri izteica pateicības vārdus Kirilau kungam par šo ziņojumu. Diemžēl viņš šodien nevarēja ierasties, bet uh, mehānismi attīstības, kohēzijas un sociālajā fondā, to vienkāršošana ir ļoti pozitīvi vērtējama. Tie ir arī fondi, ar kuru starpniecību tiks finansēti pretkrīzes pasākumi, un tādējādi valsts varēs izmantot šīs, šos līdzekļus. Bet tas ir tiem reģioniem, uh, Uh, kas var izmantot šos līdzekļus. Bieži vien reģioni neizdod līdzekļus nevis tāpēc, ka to nespēja, bet tāpēc, ka uh, Eiropas uh, procedūras ir uh, pārāk sarežģītas vai ilgas, un tad netiek izmantot šie līdzekļi. Tagad šis te aizbildinājums beidzot atkritīs. Paldies, tagad Ensju kungs. Președinte, efectele crizei economice sunt. Paldies, priekšsēžkungs ekonomiskās krīzes sekas eh, bija jūtams jau 2008. gadā. Pat labam vissvarīgākās problēmas ir bezdarbs, nabadzība, dzīves līmeņa samazināšanās Eiropas Savienībā. Ir izdarīti lieli pūliņi, lai instrumenti eh, šo problēmu risināšanai tiktu uzlabot, lai pātrinātu tautsēmniecības atlapšanu. Kirilov ziņojums ir ar pareizu pieeju, lai dalībvalstu pieeja piekļuvu dalībvalstīm vienkāršot, tāpēc es atbalstu kiroziņojumu. Un attiecībā uz lieliem projektiem arī viņi piedāvātos risinājumus. Grozījumi ir vērsti tajā pašā virzienā kā 2020. gada stratēģija un tas arī nāks par labu vidas aizsardzības mērķiem. Paldies, tagad vārds Džirževskas kundzei. Priekšsēžkungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Iepriekšējie runātāji runāja par kohēzijas politikas eh, labumiem Es neatkārtošu viņu sacītos, gribētu e, teikt, ka Polija, īpaši Vilkopolska, mans reģions, e, gūs labumu no šī fonda. Es priecājos par to, ka e, mēs strādājam pie tā, lai fondu tiktu vienkāršāk apgūt, arvien vienkāršāk. Un, lai sasniegtu šo mērķi, noteikumi ir jāturpina vienkāršot, jāpadara vēl elastīgāk. Tādēļ es uzskatu, ka šī regula ir solis pareizā virzienā, par to es tikai varu priecāties. Es gribētu arī sacīt, ka mums ir jāstrādā pastāvīgi, jācīnas pret birokrātiskumu, runātāja tiek pārtraukta, nākamais runātājs priekšsēžkungs. Koheizijas politika ir svarīgs politisks instruments, tas tā dod iespēju uh, cīnīties pret krīzes sekām, uh, pieprasījumu īstermiņā uh, stimulēt un ilgtermiņā investēt izaugsmē un konkurētspējā. Man arī ļoti skaidri jāpasaka kohēzijas politika īpaši, kas attiec uz pētniecību un uh, pātrināto lokālo īstenošanu 2009. gadā palīdzēja būtiski pirtspēju uh, un līdz ar to eh, palīdzēja privā, eh, to tā pieprasījumu sabrukumu nepieļaut. Kohēzijas eh, politika ir būtisks pienesums Eiropas 2020. gada stratēģijai, tāpēc es arī nesapratu, ka jūs komisāra kolēģis Olīs Rēns savus sankciju mehānismu kanonu par finanšu noteikumu neizpildu saistīja ar reģionālas politikas uh, ierobežojumu Paldies. Eh, runātājs tiek pārtraukts. Tagad vārds Sanšes Smita kundzei. Paldies, priekšsēžu kungs, komisāri, kolēģi. Pēc dažām nedēļām mums būs balsojums par šo ziņojumu, par ko es ļoti priecājos, jo jautājums ir steidzams. Mēs šeit pārstāvjam pilsoņus, tāpēc, ka viņi arī kohezijas politikas jomā sagaida steidzam uh, rīcību, īpaši tādā krīzes situācijā, kādā esam tagad. Iedzīvotāji vēlas mums redzēt uh, birokrātijas mazināšanu. Un tagad ir mums priekšlikums galda, uh, kas ir uz šo mēķi vēst. Uh, bet uh, vienkāršošanai jāiet vēl tālāk. Kirola ziņojums ir pirmais solis pareizā virzienā, lai vienkāršot, bet tam ir jāseko uh, vēl citiem soļiem. Uh, Eiropas ticamība un redzamība ir uz spēles ziņojums, ir pierādījums, ka Eiropa ir solidāra. Daudzi apšauba Eiropas vienotību, bet ar šo ziņojumu mēs esam parādījuši, ka Eiropa spēj būt vienot svarīgos jautājumus. Kirola ziņojums eh, spēs mums dot attelpa attiecībā uz krīzes um, apkarošanu, bet tas tikai ir viens solis. Paldies, kolēģi. Tagad mēs esam pabeiguši privā mikrofonu procedūru. Dosim vārdu komisāram Hānam, lai mm, reaģētu uz eh, deputātu sacīto. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Paldies par šīm aktīvajām debatēm. Un uh, prieks, ka tomēr cilvēki ir ieradušies gan no tuvām, no tālām valstīm. Uh, Un gribu pateikties arī par atbalstu kohēzijas politikai un uh, šo te atziņu, ka tādējādi mēs uh, reģioniem un cilvēkiem reģionos varam palīdzēt. Kolēģi no Čehijas norādīja uz uh, tādu kā sakām vārdu, ka uh, tas, kas palīdz ātri, palīdz divkārši. Un um, es ceru, ka ar šo uh, iniciatīvu Šreters kundze, es jums gribētu teikt, ka nu, jums nav jārūpējas, jābežās par to, ka uh, uh kontrola būs vājāk tikai tāpēc, ka tika paaugstinātas uh, uh, šīs robežvērtības, uh, lai vienādi vērtētu dažādus projektus. Joprojām pastāv kontrolas instrumenti un uh, struktūras nacionālā un vietējā līmenī. Uh, Uh, tas ir dalītās pārvaldības moments, un tur kontrola notiks. Turklāt ir arī citi nosacījumi, piemēram, par valsts un pašvaldību iepirkumu vai valsts atbalstu, kur arī ir dažādi termiņi noteikti. Un mums, kā reģionāliem politiķiem, protams, tie ir jāievēro. Kas attiecas uz N plus 3 noteikumu paplašināšanu, tur es domāju, ka mums vajadzētu uh, Eh, ļoti strikti raudzīties, lai šeit, kā lai saka, eh, neļ, neļautu eh, lietām aiziet pašplūsmā, ka cilvēki sāk domāt, ka šeit var sākt rīkoties nolaidīgi. Reģioniem tāpat ir jābūt aktīviem, ir jāizmanto līdzekļi, un Svinbērnas kundzei gribētu teikt, ka ja budžets būs atbilstoši liels, ka uh, um, arī tad nākotnē var viņai teikt, ka arī Velsa un citi reģioni ietilps palīdzību saņēma vidū, un es vispār nedomāju, ka ir piemērot grūtos apstākļos uh, uh, ar struktūru fondu līdzekļiem it kā sankcionēt vai sodīt uh, valstis, jo tas pat nebūtu efektīvi. Vēlreiz pateicos par plašo atbalstu un uh, Arī pateicos ģenerāla direktorāta darbiniekiem, kas ļoti aktīvi ir strādājuši. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to šīs debats ir uh, noslēgtas. Un uh, pēdējā runātāja Kalnbaks kundze, kas runās uh, referentu vārdā. Paldies! Es eh, labprāt nodošu kolēģim Kirilovam visus eh, labos vārdus, kas tika teikt par viņu darbu, un gribētu vēl uzsvērt pāris punktus. Mēs varam rīkoties tikai ar Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļiem, tāpēc tā, eh, mums tas ir jādara pēc iespējas caurskatāmāk un ir jāatvieglo pieeja šiem līdzekļiem, un tāds ir arī šī ziņojuma mērķis. Bet, un šeit gribētu izteikt lūgumu Šrēters kundzei, es gribētu lūgt, ka uh, nevajadzētu apvainot kaut kādas dalība valstis, ka tās, īstenojot Eiropas Savienības likumdošanu, neievēro visus noteikumus. Nu, tā man vismaz likās, ka viņa tā kā tādu mājienu deva. Nevajadzētu nekādu apvainot kaut kādas dalība valsts. Es domāju, ka visas valsts un visas iestādes rīkojas apzinīgi, lai izmantotu Eiropas Savienības līdzekļus. Mm. Uh, Svinbērns kundzei uh, gribētu teikt, ka šīs nav nekādas žēlastības dāvanas nabadzīgiem reģioniem. Mēs atbalstām reģionus, lai veicinātu pirktspēju šajos reģionos, jo tādējādi mēs varam arī kopumā Eiropu uh, atjaunot situāciju Eiropā, lai Eiropā mēs varam ražot un stiprināt uh, iekšējo tirgu. Tātad tas nav tikai tāds solidaritātes žests, bet uh, visiem, kas kaut ko saprot no uh, Uh, makroekonomikas un arī mikroekonomikas. Uh, šeit ir dažādi citi iemesli, un tie ir saprotami, kāpēc mums ir vajadzīga reģionālā politika un kāpēc tā ir tik aktuāla arī krīzes apstākļos. Ir vajadzīgi šādi ātri, uh, aktīvi pasākumi, lai veicinātu visu Eiropas reģionu attīstību. Paldies, Kādenbachs kundze! Līdz ar to arī noslēdzam šīs debatas un balsojums. Uh, kā jau um, visos citos